25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9 par 9 pret, tagad 28. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 17 par 1 atturas. 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 9 pār 9 pret. Trešais ekonu komitejas grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 10 pret 8 pār. Ceturtais ekonu grozījums Sākam balsot. Mm, beidzam balsot. Noraidīts 10 pret 8 par. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 17 par 1 atturs. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemt 17 par 1 atturas. Sastais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18 par. Mūtiskais grozījums numur 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18 par. Septītais atkrīt, tagad pirmais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem 16 pār 2 pret. Otrais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 9 pār 9 pret. Grozījums numur 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Bija kāda kļūda vēlreiz. Balsosim par trešo grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem 17 par. Ceturtais mutiskais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18 par. Un tagad balsosim par visu ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt 17 pār 1 atturs. Ļoti labi. Visiem labu dienu, paldies. Tiekamies nākamajā sanāksmē 2. martā, pulkstens 15. Briselē. 12 e mezza. Eh, allora la lettera la prepara lei, mi sembra. Poi ci vediamo dopo.